Protams, tas ir izlasāms arī sēdes protokolā un trīs mēnešu noteiktais laika posms, lai parlaments izteikt savu viedokli, sākas rītdien 27. oktobri. Tagad būs plašas interpelācijas saskaņā ar 130. Eh, B pāntu reglamentā. Šodien runāsim par koordinātu rīcību Eiropas Savienības līmenī par uh, vakcināciju.